Is... Balsojam par bēgu ziņojumu. Mēs turpinām balsot. Un tas ir personāla balsojums. Lūdzu, balsojiet! Pēras psihoforijas. Beidzam balsot. Lūk, rezultāts pieņemts. Apsveicam Veiksmungu. Tālāk. Matējas ziņojums. Tātad Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Patrun kungs par reglamentu, lūdzu. Fonds van Nederland gelukkig nog op de agenda, maar er als dan collega parlementslid Dal van de... E- Šis ir iekļauts starp kārtībā, bet Dal kungs kļūdījās. Tas nav veids, kā mēs tagad sodām Nīderlandi par viņu 6% nodevu. Tas pilnīgi nepieņemam kaut kādā veidā popularizēt šādu ideju. Un mēs Nīderlandē uzskatām, ka esam šobrīd, nu, pirms ir bijusi ļoti negodīga attieksme. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει συζήτηση. Šo jautājumu jau esam pārnājuši vakardien, un diskusijas ir izbeigts par šo jautājumu. Tādēļ lūdzu. Lūdzu, Nolkungs. Oui, mes chers collègues. Nous avons décidé à la dernière conférence de présidents. Kolēģi, Mēs e, pēdējā sanāksmē norunājām balsot arī par Matēras ziņojumu. Un vienīgais jautājums, ko uzdod prezidentūrai, vai tāds individs e, kā tāds tiešām varētu izraisīt šķēršļus mūsu godīgai diskusijai, kas mums jau ir vēsta daudzus gadus. Tāpēc es domāju, ka rīt kon, prezidentē konferencē mēs varētu apspriest šo jautājumu, tad mēs varētu mainīt mūsu darba stilu. Tas ir viss, ko gribēju teikt. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία της πρώτης έκθεσης. Labi, turpinām. Balsošana. Tātad Matērs Gunds ziņojums. Par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Matērs Kundze ir lūgusi vārdu, vai tiesa? Matērs Kundze, lūdzu. Grazie Presidente. Gentili colleghi, oggi siamo chiamati a... Paldies, eh, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Šodien mums ir jābalso par eh, atbalsta paketi Nīderlandē. Tas ir saistībā ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Mēs runājam par 10,5 miljoniem eiro. Eh, šī fondu pārskaitīšana no Eiropas Savienības budžeta tiek veikta parastajā procedūrā, bet uh, nākotnē šādi pieprasījumi varētu arī pieaugt un tie varētu arī tikt bloķēti, tāpēc, ka 2011. gada budžets um, nebūs pieņemts. Ja sākot no janvāra mēs darbosimies sakarā ar 1.12. sistēmu, tad mēs nevarēsim nodrošināt šādu maksājumu pārskaitīšanu un arī attiecīgo maksājumu izdarīšanu. Tas ir ļoti sarežģīts ekonomiski laiks. Un šādā sarežģītā grūtā laikā Eiropas parlaments ļoti cer, ka dalība valstis uzrādīs atbildību jo padomē dalību valstis protestēja pret taupības budžetu, un mums tomēr ir jāizpild Lisabonas līguma atteiktais. Paldies. Paldies. Labi, personālbalsojums par sagatavoto ziņojumu. Mēs vispirms runājam tātad par Ziemeļu Brabants un Dienvidu Holands ziņojumu eh, daļu. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Matērs kundze nākamais ziņojums arī par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Un šoreiz tas ir par Drenti. Arvien mēs turpinām balsot par Nīderlandi. Lūdzu, balsojam. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk arī Matērs kundze ziņojums, arī globalizācijas pielāgošanās fonds, un tagad ir Limburg. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk arī Matērs kundze ziņojums, arī globalizācijas pielāgošanās fonds, Gelderlande un Overijsela. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk arī Matērs Kundzes ziņojums, Eiropas globalizācijas fonds, Ziemeļholande un Utrehte. Balsojam, balsojam, sākam balsot. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk arī Matēras kundzes ziņojums par Ziemeļholandiju un Dienvidholandiju. Pēcam balsojums, sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam Matēras kundzi. Tālāk. Balsojums par tikā strokungu ziņojumu par Vācijas alkohola monopolu ietvertos piešķirtais atbalsts. Pēc tam balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Dekastro kungu. Tālāk Moreira kungu ziņojums par beznodokļa režīmu piemēršanu noteiktām farmaceitiskām vielām. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ar ēras kungu. Nākamais Raila kungs ziņojums par Eiropas ko, uh, e un Ukrainas Eiropas kopienas un Ukrainas nolīgumu. Kas par? Pret. Atturis pieņemts. Nākamais ziņojums arī Roilkungs sagatavotājs, un tas ir par fērsalām un zinātnes tehnoloģisko sadarbību. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk, Raukungs ziņojums par zinātnisko un tehnoloģisku sadarbību ar Japānu. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. Ļoti līdzīgi vienošanās nolīgums. Un tas ir ar Jordāniju par pret. Atturas. Pieņemts. Apsveicam Raukungu. Tālāk balsojums par patronu Nevis kundzes ziņojums par Eiropas Savienības un Zalamansāla partnerības nolīgumu zivsamniecības nozarē par pret atturas pieņemts. Apsveicam. Nākamais. Kas kungs ziņojums? Kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma un attiecībā uz minimālās pamatlīgas ievērošanas pienākumu ilgumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Tālāk. Balts kungs ziņojums. Eiropas centrālās bankas kā ziņojums par pret atturas pieņemts. Tālāk. Ēlers kungs ziņojums. Civil-militārā sadarbība un civilo un militāro spēju attīstīšana. Par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsveicam. Tālāk. Ziņojums par ko sagatavosi Barandikas kundze, un tas ir par ilgtermiņu plānu anšau krājumam biskais līdzī un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto. Referent lūdzu vārdu, lūdzu, Babā kundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos teikt sekojošo. Zivsaimniecības komiteja es balsoju pret šo ziņojumu, jo atsevišķi grozījumi, kas bija ļoti svarīgi pašai zivsaimniecībai, netika pieņemti. Un tieši tāpēc es uzskatu, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinu ilgtermiņa plānu attiecību uz anšoviem. Un tieši tāpēc ir jāizteno parlamentam savas koplēmumā noteiktās tiesības. Mums ir jāuzstāda tāda nosacījuma, kas ļauj arī risināt nopietnas sarunas šo tik ļoti skatējām sektoram. Paldies! Ja paldies! Skatām tad, ko pieejos grozījums pieņemts. Līdz ar to tagad ar grozījumiem, kas par? pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi. Tālāk. Galagai kunga ziņojums par daudzgadu plānu Staurīt rietumkrājumam un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto. Ir daudz grozījumu par šo iesniegti, attiecīgi no komitejas. 1 līdz 8, 10 līdz 19 un līdz 28. Referent kungs, jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Es redzu, ka 29. grozījumu ir atsaukuši sociālisti. Es nesaprotu iemeslus, tāpēc, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu nobalsot par šo Alde grupas vārdā, es apstiprinu, ka mēs pārņemsim šo grozījumu. Šis grozījums ir ļoti būtisks, tāpēc es aicinātu deputātiem padomāt par šo lietu. Varbūt, ka visi jūs nesaprotat zinātniskos pamatus. Ko mēs darīsim, ja mēs nepieņemsim e, sociālus grozījumu un pieņemsim EPP grozījumu? Tas nozīmē, ka mēs iesim pret zinātnes atzinumiem un mēs radīsim tādas pieļaujamās nozvejas zonas šim krājumam, kas nebūs pareizi. Tāpēc pret EPP aicinu un atbalstīt sociālistu ideju, lai gan viņi ir atsaukuši. Un, um, iemesli būs saprotami tīpaši tiem, kas zina situāciju Dienvidu Eiropas daļā. Tad 156.5 reglamenta punkts tiek piesaukts, un tad jūs pieņemat 29. grozījumu, kā tas ir balsojums sarakstā. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso par šo grozījumu. Tropoloģijas. En... Labi, līdz ar to 1 līdz 8, 10 līdz 19, 21 līdz 28, kas pār? Pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums numur 30 un 31. Tie ir identiski. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tomēr pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, elektroniski. 331. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais atkrīt, 29 arī atkrīt. Līdz ar to balsojam par ziņojumu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to rezolūcijas priekšlikums personāla balsojums lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Galagāru kungu. Nākamais darbkārtības jautājums. Balsojums par Grobačī kungu ziņojumu, kas ir par augstākā izmēras kategoriju zivju atlasīšanas aizliegumu attiecībā un plakstēm un akmeņu plakstēm. Baltijas jūrā, Baltos un Zundas šaurumā. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. Līdz ar to ar grozījumiem, kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. Personāla balsojums par rezolūciju. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam. Nākamais. Šoferēro ziņojums par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanas akvakultūrā. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to rezolūciju ar grozījumiem. Tātad, kurš par šādu versiju ar grozījumiem, pret, atturas, pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk seko personāla balsojums par rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Godātie kolēģi, jūs to labi zināt, kā 12. mums būs svinīgā sēde, kur mums šodien viesos būs Gruzijas prezidents. Un līdz ar to ziņos uh, Rapkaikunga ziņā mēs turpināsim ar to un iespējams pārtrauksim. Un divi. Un mm, tad mēs pat atlikušos divus balsojumus pabeigsim pēc svinīgās uzrunas. Paldies, ka piekrīt šim priekšlikumam. Deeply appreciated. Es esmu jūs ļoti um, atzinīgi novērtējis šo priekšlikumu. Paldies! Labi, Rapkas kungs ziņojums ir daudzie grozījumi 1 līdz 12 un tā tālāk. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, nekas nav jāpārbauda. Nu jā, labi, gribēt, lai mēs te vienkārši terējam laiku. 12. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numurs 17 par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums numur 22. Trīs daļās. Pirmā daļa pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums numur 36. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums tālāk. Personāla balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 33. grozījums ir atkrit, jo nav vairs aktuāli. Tālāk 39. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk grozījums numur 37. Kas par? Pret atturas pieņemts. Grozījums numur 27 atkrīt. Tālāk 28. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk seko. 34. atkrīt. Balsojam par 35. Kas par? Pret. Atkrīt. Atturās noraidīts. Tālāk 38. Pret. Atturās noraidīts. Pārbaudīsim, jo nedaudz vēlos izaudēt lauku jo es jau gan saku, ka ir noraidīts, bet nu lūdzu, 38. elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Nu, redīts. Tālāk 14. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30 atkrīt. Tālāk grozījums numur 1. 16 par pret atturas pieņems. Tālāk 31 atkrīt. Seko 32, kas par pret atturas pieņemts. Labi. Līdz ar to Es teicu 32 pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Līdz ar to priekšlikums ar grozījumiem, kas par? Pret. Turas. Pieņemts. Tālāk personāla balsojums par rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Rapkaikungu. Tagad pārtrauksim balsošanu, lai uzklausītu Gruzijas prezidentu. Un Balsošanu turpināsim pēc uzrunas, un tad arī sekos balsošanas skaidrojumi. Paldies jums, kolēģi!